Es eh, īstenībā neprasīju iespēju uzstāties. Tas ir kāds sajukums. Labi, saka priekšstādētājs, tādā gadījumā mēs varam pabeigt vienu minūti ilgās uzstāšanās un pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir Svensona kunga ziņojums eh, par eh, attīstības veicināšanu izmantojot tirzniecību. Paldies, priekšsēdētāji. Startautiskā tirzniecība spēlē ļoti svarīgu lomu eh, jaunatīstības valstīs, un mēs zinām, ka globalizācijas mm, globalizācija var dot eh, jaunatīstības valstīm arī kaut ko labu. Un tas, tā ir mūsu misija, tā ir mūsu uh, tas ir mūsu pienākums darīt šajā sakarā kaut ko. Un jāsaka, ka ir jānotiek ar vien vairāk tirzniecībai, jātīsta vairāk tirzniecības ar eh, attīstības valstīm. Tirzniecība ir jāizvirz kā pamatmērķis jo reizēm e, šī te palīdzība un tirzniecība nonāk pretrunās viena ar otru. Un daži saka, ka palīdzība jāsniedz bez tirzniecības, bet, manuprāt, tam ir jāiet roku rokā. ir e, jārod vieta abiem šiem viedokļiem, tie jāsamierina, un mums ir jāceļ trūcīgo valstu kapacitāte. Priekšsēdētāja kungs. Protams, tam visam ir uh, sakars ar miera uzturēšanu nākotnē, un mēs nevaram par to aizmirst Retorika, protams, var izmantot, bet nedrīkst aizmirst realitāti. Tirzniecības eh, sākāri ar jaunu attīstības valstīm prasa citu attieksmi no mūsu puses. Eh, tā nedrīkst būt tāda pati, kā tad, kad mums ir eh, vienlīdzīgi tirzniecības partneri. Uh, mums ir jāsaprot, ka viņi nevar konkurēt ar mums, bet to mēs šeit šādi tad aizmirstam. Mēs, protams, vēlamies aizsargāt savus uzņēmumus, savu industriju, bet ir ļoti svarīgi neaizmirst eh, solidaritāti arī mūsu praktiskajā darbībā, mūsu tirniecības eh, attiecībās. Un eh, cilvēktiesības arī, protams, nedrīkst aizmirst. Jāraugās, lai netiktu izmantots bērnu darbs. Nekur pasaulē. Un svarīgi, lai tirznie, no tirzniecības labumu gūtu visi iedzīvotāji ne tikai pilsētās dzīvojošie, arī laukos dzīvojošiem sievietēm, vīriešiem eh, varbūt ir vajadzīga īpaša mm, palīdzība, īpašs atbalsts. Īpaši mēs runājam par tirzniecības politiku. Vēlētos. Uh, arī pieminēt eh, politikas jautājumus un konsekvences politikas ievērošanu. Mēs esam mm, apņēmušies ar visām savām politikām veicināt attīstību pasaulē. Nu, neaizmirsīsim par to praksē. Lielas paldies, Svensson kungs! Un tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Un Pazesku kundze nākamā uzstāsies. Kopējā tirdzniecības politika ir viens no instrumentiem, kas dod labumu gan es, gan partneriem. Eh, ar tirzniecības apmaiņu ar mazāk attīstītām valstīm mēs veicinām eh, daudzveidīgošanu šo valstu ekonomikās. Mums ir jāizvairās no dažādiem ierobežojumiem, kas kropļo tirzniecību, lai valstis varētu izmantot savas eh, konkurences priekšrocības. Aid for Trade būtu tad palīdzība tirzniecībai būtu jāpalīdz attīstīt vietējā tirzniecība. Tāpat laikā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi veicināt ārvalstu tiešās investīcijas, tās ir nozīmīgas ilgspējīgai attīstībai. Tās rada darba vietas, attīsta tehnoloģijas, un tieši tādēļ tas attīstībai tik ļoti svarīgs. Lielas paldies! Tālāk Nikolēsko kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos apsveikt referentu par paveikto darbu, taču domāju, ka šis ziņojums dažos aspektos iet par tālu. Un mūsuprāt, balsojuma laikā mums to izdosies labot tiek uh, analizēts nega, ne, analizēt negatīvā ietekme, ko rada lauksaimniecības, uh, eh, kopēja lauksaimniecības politika. Nu, šeit jābūt piesardzīgākiem, jo uh, lauksaimniecībai jau tāpat uh, jau ir ievērojami samazināts uh, finansējums. Uh, jo vispār pēdējā laikā lauksaimniecība tiek uzdarīta, padarīta par tādu visu problēmu sakni, kas rada daudz emisijas un visādā ziņā visādi citas negatīvas lietas. Būtu jābūt uzmanīgākiem ar šādiem apgalpojumiem. Perērs kungs. Priekšsēdētāji šīs debates par tirzniecības attīstīšanu. Mm, nedrīkst šeit Eh, aizmirst par to, cik negatīvi pasaules tirdzniecību ietekmē deregulācija, eh, brīvā tirdzniecība eh, nereti noved pie augstākiem nodokļiem un pie tā, ka ekonomikas vairāk kļūst atkarīgas no importētām izēvielām. Mm, regulēra tirzniecība un papildinājums un pienesums attīstībai, tā ir īstā pieeja. Mums ir nepieciešams attīstīt sadarbību dienvidi dienvidi, lai atsevišķas valstis varētu attīstīties uz taisnīgiem pamatiem un ir svarīgi, lai visi tirniecības līgumi ar šīm valstīm uh, netiktu slēgti par labu bagātām valstīm un bagātām kompānijām. Liels paldies! Es vēlējos uzdot jautājumu, kāds ir komisijas viedoklis un referenta viedoklis par pārtikas suverenitātes principu ievērošanu, kas ir e, jaunas e, cilvēktiesības, kas tiek veidotas kolektīvi, vai jums ir kāda sadarbība ar īpašo referentu no ANO par pārtikas jautājumiem un pārtikas suverenitāti. Pamatdoma ir tāda, ka katrai valstī vai katrai kopienai ir tiesības ražot pašai savu pārtiku un vietējiem patērētājiem ir tiesības iegādāties, gūt pieeju vietēji ražotai, svaigai eh, produkcijai, vai mēs šīs eh, pārtiks suverenitātes tiesības ievērojam. Paldies! Paldies, un Mikulāšika kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es uzskatu, ka starptautiskā tirsniecība ļoti efektīvā veidā palīdz atrisināt problēmas ar ekonomisko izaugsmi valstīs, kas cīnās ar nabadzību un tās apkarošanu. Ja Eiropas Savienība nepalīdzētu valstīm citur pasaulē, tas uh, sagrautu šo valstu situāciju. Uh, Un um, visveiksmīgākais uh, veids, kā palīdzēt šajā gadījumā, ir tirzniecība. Kaut arī te arī vērojamas uh, zināmas problēmas - korupcija un arī multinacionālo koncernu izturēšanās ārpus Eiropas Savienības robežām, ko Eiropas Savienība nevar īsti kontrolēt. Tāpēc dažreiz korupcija zaļum plaukst. Un tad jābūt, protams, arī korporatīvai atbildībai starptautiskiem koncerniem, jo Eiropā tie uzvedas uh, vienā veidā un ārpus Eiropas pilnīgi citādi. Paldies uh, mūsu pēdējais runātais. Starptautiskā tirzniecība ir uh, svarīga visiem cilvēkiem. Un um, šeit uh, Eiropas parlamentā mēs izskatām lietas, kas saistītas ar tirzniecību. Katru nedēļu mēs runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, uh, par progresu attiecībā uz uh, PTO sarunu kārtām. Un mēs redzam, ka lēni situācija uzlabojas atsevišķās valstīs, un bet citur joprojām vērojamas problēmas. Tam ir vairāk iemesli, jau minētā korupcija, starptautisko koncernu izturēšanās, politiskā situācija. Līdz ar to šķiet, ka mums palīdzēs pareizi novērtēt situāciju pārskatīšanas klauzulas un to piemērošana. Paldies, un tagad eh, došu vārdu komisārai Krūzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisijas vārdām. Es vēlos uh, pateikties uh, komitejai, attīstības komitejai un Svensona kungam, kas ir referents. Mans kolēģis šeit nevarēja ierasties, lai tieši pārunātu tirzniecības lietas, bet uh, viņš cieši apņēmies īstenot daudzus priekšlikumus šai ziņojumā ar viņa komisāra mandātu. Te daudz tik runāts par statistisko tirzniecību, tās atvieglošanu, izskanēja priekšlikums visaptverošai ES iniciatīvai, lai labāk izmantotu resursus, kas mums ir. Es vēlos uh, uzsvert vairākus aspektus ziņojumā. Visu pirms eh, pozitīva ietekme, kas ir tirzniecībai uz izaugsmu un attīstību. Neviena valsts nav sasniegusi ilgtspējīgu izaugsmi, nebūdama atvērta uz eh, starptautisko tirzniecību un visu, kas ar to saistīts. Līdz ar to atvērtība šajos jautājumos ir ļoti nozīmīga lieta. Nākamais tirzniecības politika iesaista daudzas puses. Ko dara Eiropas Savienība ar tirzniecības nolīgumiem? Tiek izveidots uh, ietvars turpmākai ilgtspējīgai sadarbībai. Šie nolīgumi ir ļoti jaudīgs instruments mūsu rokās un uh, līdz ar to ļoti pozitīvs. Šādi mēs atrisinām daudzas, daudzus aspektus un uzlabojam daudzus aspektus, kas ir svarīgi ārlietas un ārlietu politikā. Katram interesantam ir sava loma. Mums ir eh, valdības patērētāji, eh, uzņēmumi, arotbiedrības un citas uh, struktūras. Priekšlikumi, kas šeit uh, izskanēja, tiks apries, apspriesti PTO sanāksmē Balī gada beigās komisijā arī tur piedalīsies un izteiksies uh, pozitīvi. Visu pirms Eiropas Savienībai tirzniecības politikā ir definēti konkrēti mērķi, piemēram, tirzniecības nolīgums ar Koreju. Tirzniecības nolīgums uh, ar Centrālā Ameriku atšķiras no nolīguma, kas mums ir ar, ar Koreju. Tāpēc um, jāsacena, ka komisija nosaka prioritātes, vērtējot um, izmaiņas pasaulē, kas uh, notika kopš uh, preferenču sistēmas ieviešanas. To pašu var apgalvot arī attiecībā uz uh, ekonomiskās, uz, ek, uz ekonomiskās darbības nolīgumiem. Tie ir kļuvuši elastīgāki, ir panākts progress. Uh, pie reģionālā dialoga. Un tomēr mums vēl ir ambīcijas šai jomā, lai sasniegtu vairāk. Es esmu atbildīga arī par digitālo ekonomiku, un es jums apsolu, ka mums ir pieejamas uh, jaunas tehnoloģijas Āfrikā, uh, kas eh, tiešām ļauj cerēt uz eh, daudz labāku nākotni, turklāt tādu, kas ir savienojama ar cilvēku tiesību ievērošanu. Mēs noteikti uz to uzstāsim mūsu rīcībā, uzstāsim uz tātad mērķiem, kas ir arī EADD. Paldies, komisārs Konze. Diskusija ir slēgta, mēs eh, balsosim rīt pulksten 12.